Darf Sie bitten? Un es jūs vēlos lūgt ieņemt vietas. Pašlūdzījumu 28. jūnijā pārtraukto Eiropas parlamenta plenārsēdi par atkal uzsāktu.